vajadzētu visu enerģiju veltīt tam, lai nonāktu pie pozitīva sarunu procesu, tā lai mazinātu spriedzi uz visām robežām un neiesaistoties visā šais pretrunās, kas saistīts ar backstop mehānismu. Tieši tajā slēpjas atbildi uz visu šo procesu, un tieši tādā veidā šo procesu iespējams virzīt tālāk uz priekšu. Paldies! Prasimo. Tagad vērts Elmaram Brokam. Priekšsēdētāja, padoms priekšsēdētājs kundze, vicepriekšsēdētāja kungs, cienījamies Mišēla Parņē, kolēģis un kolēģi. Manuprāt, šajās debatēs skaidri parādās, ka ļoti daudz, kas ir teikts galvaspilsētās, parāda, ka uh, vienotība Eiropas Savienībā paliek. 27 valstis ir vienotas, uh, Lielbritānijā šī vienotība nav, bet mēs paliksim pie savas vienotības, jo iekšē tirgus integritāte. Uh, un tas, ka mēs vēlamies aizstāvēt šo Eiropas Savienību, tas ir mūsu interesēs. Otrais punkts - vakar tika nodibināta pretrunu koalīcija. Tā nav tieši saistīta ar skatu uz risinājumu, bet visi, kas grib palikt un visi, kas ir pret, jā, viņi pauda savus viedos, bet nav vienotības. Terēza Meja šajā situācijā vairs nav spējīga piedāvāt konstruktīvu risinājumu. Tagad pēc diviem gadiem pateikt, jā, mēs runāsim ar opozīciju, man šķiet, tas vienkārši divus gadus par vēlu. Un es domāju, ka tagad ir svarīgi, lai no parlamenta paša tiktu izvērsīts priekšlikums, no Liebritānijas parlamenta nāktu konstruktīvs risinājums par kuru mēs eh, varētu atbilstoši diskutēt, un ja, piemēram, Korbien kungs saka, ka viņš vēlas muitas savienību, tad lai viņš šo priešlikumu iesniedz un nodrošina vairākumu, un tad mums nebūtu ar to nekādas problēmas. Un pašreizējos apstākļos mēs varētu rast risinājumu. To mēs ļoti atbalstītu, un ja būtu konstruktīvs risinājums, tad eh, to atbilstoši vajadzētu izdarīt. Es domāju, ka ir beidzies laiks, kad būtu jāizvērš eh, politiskās ambīcijas Britu politikā. Tas ir padarījis neiespējamu to, ka partijās un starp partijām varētu panākt vairākumu. Tādēļ mums uh, vajadzētu tagad gaidīt, kamēr Briti būs panākuši kādu risinājumu. La parola. Vārds eh, Vaidenholcerkungam, es un tev vārdā. Paldies, priekšstādātāji, cienījamie kolēģi. Šis ir vēsturisks brīdis. Kā mēs zinām, vēsture vienmēr sagādā pārsteigums. Kad mēs uzsākām sasaukumu 2016. gadā, neviens nevarēja paredzēt, ka būs šādas debatas šodien. Pat 2016. Eh, gadā, kad mēs diskutējām par negaidīto rezultātu, par eh, Brexitu, nevarējām to iedomāties. Tas prasīja vairāk nekā 900 dienas, eh, kad Britu parlaments nonāca pie risinājumu pie lēmuma. Un uh, mēnešiem nedrošība ir uh, pagājuši. Un uh, tagad ir skaidrs, ka nākotnes attīstība arī nav īsti paredzama. Vienīgais, kas ir skaidrs, ka mēs zaudējam laiku. 70 dienas, jā, šī lielā nācija ir faktiski ir tādā kā aizmigušā stāvokli uz klints. Uh, aizas priekšā, un uh, viņi gaida signālu. Mēs varētu sākt uh, diskutēt par uh, valdības atbildību vai kā šī mazā pašapmierinātā elite nosaka valsts nākotni. Uh, Bet tas ir skaidrs redzams, ka Britu konservatīvie ir izgāzušies dramatiski, bet tas nav brīdis, lai pieprasītu un teiktu, kā mums ir taisnība, un uh, tas tikai visu aizkavēs. Tagad ir pienācis brīdis, kad vajadzētu atbildīgi rīkoties. Daudz cilvēku vārdu un tikai dažu. Uh, Parasti cilvēki, vienkārši cilvēki Lielbritānijā citādi būs zaudētāji Brexitā. Paliekošās 27 dalībvalstis, kas paliek vienotas, eh, vienošanās, tam ir jābūt eh, elastīgām, lai varētu iziet no šī strevceļa, lai varētu piedāvāt pragmatiskus risinājumus, lai samazinātu šo kaitējumu. Jūs varat rēķināties ar sociālistiem un demokrātiem. Mums nevajadzētu aizmirst, ka pēdējo 40 gadu laikā Lielbritānija ir sniegusi milzīgu ieguldījumu kopīgajā projektā. Mēs, eh, mums ļoti pietrūks mūsu britu kolēģu ekspertīzes zināšanas, bet dzīve virzās uz priekšu un mums ir jāsasniedz rezultāts. Tādēļ mums ir vajadzīga drošība, ko apvienotā karalista vēlas. Mums ir vajadzīgs skaidrs signāls eh, par to, kāds ir eh, tautas balsējums, lai viņam būtu iespēja izstāties, un Britiem vajadzētu dabūt atpakaļ kontroli pār šo procesu. Bet, ja cilvēki nezina, kas īsti ir tas, par ko viņi balso, tā nav laba situācija. Mēs negribam iejaukties Lielbritānijas iekšējā politikā, bet jebkurš ja risinājums, kā palikt Eiropas Savienība, to mēs uh, eh, uztvērsim ar lielām simpātijām. Un, uh, Šajās nedēļās Lielbritānijas iedzīvotāji saņēma arī atklātas vēstules no Eiropas Savienības pārstāvjiem. Mēs gribam skaidri pateikt, ja jūs vēlaties palikt, mēs jūs sagaidīsim ar atvērtām rokām. Paldies! Mister... Want... Padal, Hodzakungs, jūs vēlas uzdot zilās kartīgas jautājumu, vai esat gatavs uz to atbildēt? Nē, nepaldies. Honorable Smith. Tagad lūdzu Smita kungs zaļo vārdā. Liels paldies priekšādātāji godātie kolēģi. Labrīt visiem! Man vis, es jūtu jums visiem līdzi, jums visiem, jā, nabagiem tagad jātiek galā ar šīm muļķībām. Es patiešām atvainojos no sirds. Bet jūs droši vien arī pamanījāt, ka Lielbritānija faktiski nebūtu nav nemaz tik apvienota, kā varētu šķist. Viņa konservatīvo valdība arī ir visai neapvienota, tā teikt. Es pārstāvu Skotiju un mūsu nostāja šajos jautājumos ir pilnīgi skaidra. Mēs vēlamies palikt Eiropas Savienībā, mēs nobalsojām par to. Mēs, pali mēs gribam palikt šai nāciju ģimenē. Un jums, kolēģi, jums, kolēģi, tagad jātiek galā ar apvienoto karalisti tā, kā jūs to varēsiet. Protams, jārespektē viņu konstitucionālā kārtība loģiski. Eh, nostāja ir skaidra, ka Brexit nekādā gadījumā nevar būt nekas labs. Tas nāks par sliktu Skotijai, Lielbritānijai, apvienotajai Eiropai kopumā, Eiropas Savienībai kā tādai. Mans darbs ir nevis mazināt Brexit eh, sekas, bet gan apstādināt to. Un es atvainojos, kolēģi, man ļoti žēl, ka te ir tik daudz Lielbritānijas kolēģi, kas iet pāri, un es gribēju jums atgādināt, ka šeit ir daudz Lielbritānijas kolēģi, kas strādā pāri partijas eh, līnijām, lai, lai pan, no, panāktu to. Es atvainojos, tāda ir šī realitāte. Ja jūs vēlaties, lai mēs paliekam, še, paliekam ES, tad mums ir vajadzīgs mazliet vairāk laika. Iespējams, ja ka referendums būtu viena no izējām, bet mums šai gadījumā ir jāsakārto visu situāciju, lai liktu priekšā šo aicinājumu Lielbritānijas valdībai, un tad varbūt tā sāktu mūsos arī ieklausīt klausīties, ieklausīties kādā citā, ne tikai sevī pašos. Otram kārtām pārāk daudzi visi Eiropas kontinentā šobrīd ir ārkārtīgi nobažījušies. Lielbritānijas pilsoņi Eiropas Savienībā, es pilsoņu Lielbritānijā uztraucas. Mums ir ļoti daudz jāstrādā pie šo pilsoņu cies, tiesībām arī vienošanās darījuma ietveros. Mēs, mums jāpiedāvā šiem cilvēkiem skaidrība, pārliecība par viņu ikdienas dzīvi. Viņi šobrīd burtiski tiešām ir ķīlnieki šajos procesos, ko nespēja nekādā veidā kontrolēt, un to nedrīkst pieļaut. Mēs šajā parlamentā iedzīvotāju pārstāvētajā institūcijā esam atbildīgi viņu priekšā. Mums ir jāspēj garantēt viņiem šīs tiesības. Un ja Lielbritānija nedos savu ieguldījumu šajā darbā, tad mums vienpusēji jāpiedāvā šiem pilsoņiem tiesības. Tie ir tie divi soļi, kas varētu pamazām atrisināt šo strupceļu situāciju. Bet es domāju, ka šie soļi, diemžēl, nenāks no Vēsmēstars. Mums pašiem ir jārīkojas. Paldies! Smith, Smita kungs, zilās kartīņas jautājums vēlties atbildēt? From... Nu, kurš vēlas uzdot šo jautājumu? Mr... Nē, es Korbina kungam vairs nedošu vairāk skābekli, kā viņš tur pelnīs. Un tagad vērts Spinelli kundzei. Goevārdā. Spinelli, prego. Lūdzu, Spinelli kundze, paldies, priekšsēdētāji kungs perspektīva par Brexit izstāšanās bez vienošanās būtu ļoti nopietna lielās piekdienas vienošanās pārkāpums un tā rezultātā. Tas varētu nodarīt kaitējumu iedzīvotājiem Ziemeļīrijā, apvienotās karalistes pilsoņiem, arī Eiropas pilsoņiem perspektīva ir visai bēdīga. Um, ja tiek pārkāpts um, lielās piekdienas vienošanās, tas varētu mazināt tiesības visiem, un tādēļ nonākam uh, juridiskais neskaidrības ellē. Ļoti grūti pateikt, kā varam iziet no šīs. Uh, Eh, šausminošās situācijas bez eh, jaunas konsultācijas ar tautu. Taču, ja to tiešām izstāšanās ir bez vienošanās, tad eh, parlamentam būtu jādara viss, lai vismaz aizsargātu brītu pilsoņu tiesības. Uh, arī piemērojot nacionālās procedūras paraugu praksē, kas jau tiek īstenota dažās dalību valstīs un garantējot šiem pilsoņiem brīvu pārvietošanās Eiropas Savienībā. Krietni uh, sarežģītāka situācija būs uh, 3 miljoniem Eiropas pilsoņu apvienotajā karalistē. Viņi kļūs par upuriem, tā kā tas jau ir, diemžēl, ar trešo valstu pilsoņiem Terēzas Mei eh, solījumi um, vienkārši norādīti Brītu parlamentā tikai startautiskie līgumi, kas iestājas par uh, izstāšanās Eirošanās tiesībām, nodrošināt šo juridisko skaidrību. Un arī uh, šo tiesību stiprināšana, garantēšana ir iespējama. Eiropas Savienība jau vienpusē var aizsargāt savus pilsoņus apvienotajā karalistē, bet arī noteiks kā priekšnoteikumu turpmākajām attiecībām. Uh, Eh, šo divpusēju, noslēgt šīs divpusējās attiecības, kur labāk tiktu aizsargātas tiesības, kas ir izstāšanās uh, vienošanās tekstā. Un arī šeit ļoti svarīgi apvienotā karalistē atvēlēt vairāk laika. Īpaši gribēju noslēgumā pateikties Barņē kungam. La parola Tagad Atkinsons kundze ENF vārdā. Jā, nu jūs izklausāties mazliet izmisīgi, ne, neļaujat uh, uh turpināt debatas Karpa Diem, Meis kundze. Junkerkungs, Ferhofštad kungs, jūs bijāt tādi kā Brexit slavinātāji. Nu, tad turpiniet šo darbu. Gribu teikt paldies 17,4 miljoniem Brexit balsotājiem, kas faktiski ielika atpakaļ vārdu šo, šo vārdu daļu lielu vārdā Lielbritānija. Uh, Un gal galā Lielbritānija nav nekaut kāds meitas uzņēmums, un arī apakšpalāta nav nekāds meitas uzņēmums Eiropas parlamentam. Un šajā gadījumā šo vēlētāju domas tiek nodots. Mums ir gal galā pašiem savs premjers, mums ir valdība, ir arī tādi, kas vēlas palikt eh, Brexit. 17,4 miljoni iedzīvotāji teica, ka mēs vēlamies izkāpties. Izstāt, viņi arī ir pelnījuši ko labāku kopā ar mūsu savienotājiem, ar uh, ASV un citiem. Mēs varam tirgoties pasaules tirniecības organizācijā, un mēs to varam, un mēs to darīsim. Un Lielbritānija būs atkal liela Čērčila valsts un 17,4 miljoni, kas nobalsoja par Brexit kopīgiem spēkiem, varēs Lielbritāniju padarīt par lielākalu. Jūs mums nesat vajadzīgi. Iesim tālāk, padarīsim Lielbritāniju par lielu šajā lielajā, plašajā pasaulē. Nākamais runātājs saka priekšādātāji kolēģi. Nākamais runātājs uz divām minūtēm - Šons Kelijs, lūdzu. Labrīt, nudien! man vienkārši prāti mulst no visa tā, ko šorīt esmu dzirdējis. Es vienkārši gribu teikt, ka balsojums vakar apakšpalātā Lielbritānijā patiešām bija nu, sarūktinoši, bet tāpat laikā ļoti paredzams. Viena lieta ir pilnīgi skaidra. Pirms balsojuma 27 valstu vienotība, tāpat laikā bija vienkārši pārliecinoša. Tas ir pa, nu, par to paldies Barņē kungam un citiem, kas veica lielisku darbu. Īrija vēlētos teikt paldies eh, par šo vienotību. Tāpat laikā gribu rēģēt uz Fosters kundas komentāru vakar. Viņa teica, ka nav nekāda vajadzība pēc backstop mehānismu, jo mums nekad nav bijusi strikta robeža vai dieniņa. Nu tad pamēģiniet to pateikt tiem cilvēkiem, kas tika nogalināti tajā brīdī, kad viņš šo robežu mēģināja šķērsot, kurus nošāva britu zaldāti, kas stāvēja šajos sarktorņos, visi, kas krita par upuru vardarbībai un teroristu aktiem. Man jāsaka, ka tas viss nav palīdzīgi. Tieši šīs vardarbības dēļ tika noslēgta lielās spīdienas vienošanās. Un liels paldies Terēzai Mejai, Barņēkungam un Eiropas Savienībai kā tādai par to, ka viņi ir darījuši visu, lai šajā izstāšanās vienošanās tekstā iekļautu visus lielās pie, piekdienas vienošanās daļas un lai miers varētu turpināties īrijas salā. Turklāt vēlos teikt eh, šādu lietu kolēģei Martinai Andersonai. Šis nav tas īstākais brīdis, kad aicināt uz referendumu par īrijas vienotība. Tā nav ne īrijas valdības nostāja, ne īrijas iedzīvotāju vēlme. Lai arī īri vēlas vienot īriju kopumā, šobrīd svarīgākais e, ir nesašķelt tautu un, nerun, nu, un par, pie tā neķerties klāt. Lielākais satraukums iedzīvotājos ir tas, ka būs izstāšanās bez vienošanās, ka vienkārši būs tāds uh, e, histērisks izstāšanās process ar tam sakojošu sabrukumu bet es domāju, tāpat laikā ir svarīgi, lai Lielbritānija pieņem lēmumu, ka tas nav tas, ko viņi vēlas darīt. Man nav ne mazāko šaubu, ka Lielbritānijas iedzīvotāji lielākoties šādu scenāriju nevēlas, un ja viņiem tiktu dot iespēju, viņi censtos to novērst. Un tāpēc es domāju, ka ir vajadzīga kaut kāda precizējuma arī no Brīseles puses attiecībā uz šo situāciju. Tas saprātīgākais būtu piedāvāt konsultācijas tiem, kas balsoja par Brexit, šiem Britu iedzīvotājiem, un viņiem pavaicāt, vai tagad, zinot, kāda ir visa šī situācija, vai viņi tiešām vēl joprojām balsot par Brexit, jeb tomēr pateikt tam nē. Paldies! Now... Lies paldies, un tālāk došu vārdu uz divām minūtēm Sebam Dansam, lūdzu. Oh, really? Thank you. Uh... Jā, liels paldies, paldies priekšādātāji. Nu, mums ir skaidri jārunā par pašreizējo procesu. Konservatīvo partijas intereses aizsardzība eh, ir šobrīd valdošais elements, un viņi to pat nespēja izdarīt pārāk labi. Mēs patiešām uzskatām, ka šī valdība faktiski savas dienas ir skaitījusi. Bet, nu, protams, šai diskusijai jārosinās lielākoties Lielbritānijā, lai arī kura partija nebūtu pie varas grožiem, viņi sastapsies Brexit gadījumā tieši ar šādu izvēli. Vai nu viņi var atteikties no ES struktūrām, virzīties no tām prom, iznīcināt darba vietas, dzīves, samazināt darba ņēmēju tiesības, vidas aizsardzību, jeb palikt šajās ES struktūrās un zaudēt visu teikšanu un varu pār to, kādas ir šīs struktūras. Tāda ir šobrīdējā un vienīgā izvēle, no kuras nevaram izvēl, no, izvairīties, ja Brexit virzās uz priekšu. Neviena no šīm izvēlēm nav atbilstīga, un, protams, arī Lielbritānijai ne, bet gribu šeit jums nodot tādu cerīgu vēsti, jo Lielbritānija pateicoties opozīcijai, uh, E, un e, visi, e, es atvainojos, pat, pateicoties šiem cilvēkiem, kas sēž man šeit zālē pretim, faktiski ir, no, ir noveduši pie šīs situācijas. Mums ir miljoniem cilvēku šobrīd, kas ir gatavi iet ielās un aizstāvēt Eiropas vērtības, kas ir gatavi atklāt runāt par to, kāpēc mēs esam lepni ar to, ko Eiropas Savienība ir panākusi un panāks. Mēs aizstāvēsim brīvu pārvietošanās kustību, mēs aizstāvēsim to, ko mums ir devusi šīs ēst struktūras, ne tikai iepriekšējām paudzēm, bet arī turpmākajām paudzēm. Un tie, kas sēž man šeit zālē pretim, viņi tiešām tiešām ļaus kaut kādām iluzi, ilūzijām. Britu parlamentā nav vairākuma par izstāšanos bez vienošanos. Un vai mēs nonāksim pie jauna referendumu, vai būs vairākums par kādu citu veidu uz priekšu, to mēs redzēsim. Bet jebkurā gadījumā mums jāatzīst, ka mums būs vajadzīgs vairāk laika. Godātie kolēģi, lūdzu, neļaujiet loģistikas elementiem šajā gadījumā iejaukties politikā. Mums ir iespēja šo procesu griezt riņķī, un mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts šai lietā. Lielas paldies, tālāk došu vārdu Molies Kotai Kato lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji! Vakardien vēroju vēsturisko balsojumu Lielbritānijā kopā ar kolēģiem šeit, Strasbūrā, un visi kolēģi ir milzīgi nobežījušies par Brexit krīzi. Daudz joprojām cer, ka tiks rasts veids, kā palikt. Es un gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos jums par šo atbalstu. Brexit nozīmēja līderības trūkumu. Tereza Meija nespēja vadīt valsti un spēja rēģēt tikai uz savas partijas prasībām. Džeremijs Korbins arī savā konstitucionālā pienākumā ir izgāzies. Viņš nespēja pretoties Brexitam. Tā rezultātā valsts valsts lielākoties kritus izmisumā, bet Brexit nozīmēja arī solidaritātes trūkumu. Šīs paudzes ignorēja, piemēram, jauniešu vēlmes un cerības. Pārāk daudz briti aizmirst par citiem ēs pilsoņiem, kas arī ir viņu kopienas būtiska sastāvdaļa, viņu līdzpils vai par saviem līdzpilsoņiem, kas dzīvo citur Eiropas Savienībā. Daudzu dzīves tika sagrautas visu šī procesa rezultātā. Un tagad, kad visas šīs Brexit sekas un problēmas ir skaidrs, mums ir demokrātiskas tiecības vēlreiz pateikt, ko vēlamies savai šai valstī. Ņemot vērā, ka šobrīd ir eh, šāds sastrēgums Vesmisarā, būtu tikai pareizi atkal vērsties pie tautas un ļaut viņiem izteikties par šo lietu. Lielas paldies, saka priekšādātāji, tālāk uz divām minūtēm Gonzales Pons. Kolēģi, pēc vakardienas balsojuma Vestminsterē viena lieta ir skaidra. Parlaments noraidīja valdības parakstīto vienošanos, bet viņi nezin, ko paši grib. Ir vairākums par diviem negatīviem balsojumiem, bet nav vairākumu par pozitīvu balsojumu. Uh, pēc uh, mēnešiem ilgu ilūziju un melu. Uh, Brītu parlamentam ir laiks pienācis pieņemt uh, patiesību. Tā Brexits nav Eiropas problēma, tā ir Brītu problēma. Lūdzu, atrodiet risinājumu. Visi grib labākās iespējamās attiecības ar apvienotā karalisti, bet ne jau par katru cēnu. Mēs esam draugi un sabiedrotie. Bet uh, apvienotā karaliste nevar sagaidīt, kā mēs atkāpsimies no saviem principiem vieniemeslu dēļ būt Eiropas Savienības loceklim nav uh, Uh, ekonomisks lēmums, bet izvēle uz uh, mūžu. Mums ir kopīgie principi, uh, līgumi, te mēs nerunājam par kaut kādu uz darījumiem balstītu attiecību veidu. Brīti radījuši šo problēmu, tagad Brītu valdībai tas ir jāatrisina. Eiropas Savienībā ir gatava parakstīt vienošanos, ja tā tiek mums piedāvāta, bet mēs varam arī virzīties uz priekšu bez vienošanās. Uh, Līdz vakardienai uzskatījām, ka Brexits ir uh, reakcija uz Eiropas krīzi. Nu, šodien, mēs tagad, šodien mēs zinām, ka tā bija reakcija uz nacionālo, uz Britu krīzi. Vakardien arī bija skaidrs, ka nav vairākuma Brexitam ar vienošanos, nav vairākuma arī Brexitam bez vienošanās. Nu, lūk, tad, nu, saprātīgākais būtu uh, saglabāt mieru un turpināt darbu un Farāžu kungam, lai kur viņš tagad arī atrastos, ar visu manu cieņu. Lūdzu, esiet uzmanīgi. Jo jūs runājāt par pasaules kāru un karš bija un par laimi. Eh, Brīti uzvarēja, visi eh, ir no tā mācījušies, bet varbūt Farāžkungs nē. Gonzāles Pons kungs, jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu, un to vēlas uzdot Eteriģis kungs. Vai jūs esat gatavs uz to atbildēt? Nē, protams, ka nē. Nu, Did you say no? Jūs teicāt nē, taču vai ne? Nē, es atvainojos, jā. Es atvainojos. Jā, man acīm redzot, jāpārbauda dzirde. Tas nekas. Gonzāles Ponskungs uz jautājumu atbildēt nevēlas. Paldies par šo skaidrību. Tālāk dot var. Jūs dodaties Etričkungs projām, ja? Nu labi. Paldies jums par to. Nu tad tagad uz divām minūtēm došu vārdu Esterē Delangai. Yes, thank you very much, Madam Chair. Jā, paldies priekšādātāji. Jāsaka, vakar vēroju debatas Brītu apakšpalātā Eh, nu, bija interesanti. Protams, ka šis parlaments ir ar tādām vēsturēm un tādu vēsturu un tradīcijām, ko lielā mērā respektējam, bet jāsaka, nu tā kolektīvi sakot, viņi nezina, ko viņi vēlas panākt, bet runas gan ir lielisks, nenoliedzami. Nu, gandrīz tas ir kā ar Farāģu kungu šeit. Mm kurš pat šajā pusotrā minūte, šai pusotru stundu debatē par Brexit, un viņa taču, Brexit taču ir viņa pastāvēšanas pati būtība, viņš tāpat laikā nepalika līdz šim debatšu beigām, jau devies prom, noturēja savu runu, nu, droši vien nopublicēja to internetā un devās prom. Viņš vienmēr tā dara, bet, nu, jāsaka, noliec galviņu priekšā tajā ziņā, ka viņš zina gan, ko vēlas. Viņš vēlas panākt visu skarbāko um, izstāšanos bez vienošanos Brexit Brexit gadījumā, kā tas iespējams tikai tāpēc, lai pēc tam viņš ar saviem līdzzinātājiem varētu nojaukt visu viņu veselības aprūpas sistēmu, izputināt ļaudis un radīt banķieru paradīzi bez jebkādas kontrolas Lielbritānijā klausoties šais debatēs šeit, šajā parlamentā, tas, ko dzirdēju no kolēģiem, bija šāds lūdzu aps, piesēdīsim, pārgaidīsim un paskatīsimies, par ko varam vienoties, lai veidotu vairākumu un risinājumu. Korbin kungs saka, ka viņš pie, dotu priekšroku muitas savienībai. Bet kāpēc tad neviens neierasina tādu grozījumu apakšpalātā Britu parlamentā, kas runātu tieši par to, un tad paskatītos, cik tālu mēs varam ar to virzīties uz priekšu? Muitas savienība būtu tas labākais risinājums, ja Lielbritānija patiešām diežāli izstātos, bet tas ļautu paturēt darba vietas Lamanša kanāla labās pusēs, un tas ļautu piedāvāt tādu darboties spēju risinājumu. Mēs, kolēģi, iesaistījāmies politikā gan šeit, gan Vestminsterā ne jau tikai tāpēc, lai izteiktu skaistas runas, bet lai patiešām sēdētu pie pie sarunu gada, lai meklētu sabiedrotos vairākumu un meklētu risinājumus. Nu, tad ķersimies pie darba. Thank you. Lies paldies, saka priekšādātāji, godātai kolēģi, tālāk pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Ja visi ievēros vienu minūšu uzstāšanās laiku, tad var dot vārdu pēc iespējas vairākiem. Pirmais no runātājiem Kircos kungs. Paldies mūsu britu draugu. Šobrīd ir tādā sarežģītā situācijā attiecībā uz šo Brexit. Mums jāspēj rēģēt ar radošu pieeju. Pirmām kārtām mums nepieciešams piedāvāt Britiem vairāk laika, lai viņi varētu beidzot izlemt. Otrām kārtām, ja viņi nolems pret šādu skarbu izstāšanos, eh, tad mums ir un viņi būs gatavi e, iestāt, palikt, piemēram, muitas savienībā, mums ir jābūt pretim nākošiem. Beigu beigās arī mēs esam pieļāvuši nopietnas kļūdas, kas lika Britiem balsot par Brexit referendumā. Eiropas Savienībai patiešām ir vajadzīga Lielbritānija, un ikdienas man tā šķiet šī vajadzība kļūst ar vien acīm redzamāka. Arī Lielbritānijai tāpat laikā, protams, ir ļoti vajadzīga Eiropas Savienība. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamais runātājs Lopes Agilērs. Senjora prezidenta. Priekšsēdājs kundze, negatīvs vairākums apvienotajā karalistē ir novedis mūs pie ļoti gara neskaidrības tuneļa un uh, atspoguļo gan paudžu un sabiedrības pluralitāti un tam līdzīgi. Un mēs varam te nepārtraukt runāt arī par piemērojamo pāntu, lai šī apvienotā karalista varētu arī iziet no labirinta, pie kā novedā referendums. Un vēl viens referendums varētu to. Um, varētu mums, iz, mums arī palīdzēt no tā izvairīties. Ir jābūt drosmīgiem, bet, diemžēl, ir populistu demagoģija. Uh, Mēs atbalstām jūs, Barņē kungs. Jūs sniedzat tādu nomierinošu vēstījumu, ir jāsniedz arī šīs garantijas uh, vēstījums, kas ir saprotams visiem tiem pilsoņiem, visām tām personām, kas visvairāk baidās no šīs neskaidrības un uh, nedrošības situācijas. Paldies, priekšsēdētāji! Jurekungs. Przewodnicząca, panie i panowie posłowie, kryzys Priekšsēdētājs kundze, cienītās dāmas, godātie kungi. Eiropas krīzi šeit redzējām plenāru sēdē. Mēs runājam par dialogu un daudzveidību, taču tad, kad kolēģi gribēja uzdot jautājumus, tad saņēma atbildi nē. Tas, diemžēl, ir tipiski. Dažkārt jāparaugās spogulī. Šo krīzi redzam visur. Vācijā ir vēsturiski slikti eh, vēlēšana rezultāti abām lielajām tautas partijām. Francijā rekorda augsta nepiedalīšanās vēlēšanās un tad arī a, eh, nemierīga situācija. Mēs arī īsti nesam sapratuši Britu referendumu, ja mēs tiešām vēlamies aizstāvēt Eiropas eh, sadarbību, ja vēlamies, lai Eiropa tiešām sadarbotos, tad ir pienācis laiks mainīt politiku, kas atbaidīja Britus migrāciju, Eiropas armiju un visas šīs mūžīgās padziļināšanas idejas. Priekšsēdētāji, es ļoti stingri izturēšos pret visiem runātājiem. Lūdzu, vienu minūtu, ne vairāk. Nākamais runātājs. Es domāju, ka Parlaments uh, tagad uh, varētu vērsties pie uh, apakšpalātas, lai pārskatītu savu lēmumu. Man liekas, ka uh, val, rezultāti vakar bija ne tikai neveiksme Britu valdībai, bet uh, tas bija rezultāts neveiksmei, kas raksturo uh, šo augstprātīgo attieksmi kas ir raksturīgi tiem, kas pie varas un vispār uh, kopumā arī valdībai. Viss sākās ar Davida Kamerona uh, rīcību. Es neatsaukšos vairāk, bet nu, uh, skaidrs ir tas, ka nedrīkst spēlēt uh, spēles. Un gribu uzsvērt uh, to, ka referendumus eh, jāveido tā, lai tie nākotnē noteikti vairāku paudžu eh, eh, likteņus. Paldies, nākamais runātājs Pēterlis kungs. Priekšsēdētājs kundze. Dargie kolēģi, ļoti daudz kas negatīvs notiek, tas kaitē Eiropas Savienībai un arī apvienotai karalistei. Es piekrītu um, tam, ka uh, Britu vēlētājus maldināja. Uh, viņiem stāstīja melus un pasakas, un tagad maksājam par populismu augstu cenu. Briti nozīmē, ko nozīmē vienošanās, un viņi tagad arī zina, ko nozīmē palikt Eiropas Savienībā. Kāda tad iespēja ir palikusi? Izstāšanās bez vienošanās vai palikt Eiropas Savienībā? Cilvēkiem vajadzētu pieņemt lēmumu par to. Uh, Daudzi uzņēmēji atstāja Lielbritāniju, daudzi e, apvienotās karalists pilsoņi e, mēģina saņemt ES pilsonību. Es esmu par plašāku Eiropu. Paldies. Paldies, tagad nākamais runātājs Trabēlis kungs. Es gribētu atbildēt Kamala kungam, bet EKR grupas vadītājs ir devies jau prom, un tāpat arī Feredža kungam, bet arī viņš ir devies prom. Uh, jo nu, viņš parasti īsi uzstājas plenārs arī un dodas prom. Diskusijas viņu neinteresē. Kamerāna kungs aizsāka šo uh, procesu un uh, populisti um, spoži to izmantoja. Es gribu sveikt Barņiekungu un visu viņa komandu, jo ir pamatoti teikt, ka vienošanās 600 lapu apmērā ir labākais iespējamais risinājums. Un uh, Margareta Tat Tečer, eh, es neesmu īpaši. Eh, um, es viņu īpaši necienu, bet man liekas, ka viņas vārdu šeit nav. Alternatīvas ir um, patiesi. Ir vajadzīgs vairāk laika, ceru, ka saprātīgie spēki, nevis populisti, triumfēs. Un ekonomikas interesēs cilvēku uh, interesēs ir, lai uh, Lielbritānija paliktu, un man liekas, ka nebūs Brexit. Paldies! Paldies, nākamais runātais starp Batiku. Priekšsēdētāji, mēs zinām, ka pašreizies risinājums ir izgāzies, kas bija iesniegts, bija uz galda. Mēs zinām, ka Brexits bez eh, nodrošinājuma ir katastrofāls. Un eh, arī robežu problēmu atrisināt. Beig, beigās, kas paliek, eh, ir jautāt tautē. Un tad tiek teikts, jā, mēs jau jautājām. Tas nav demokrātiski vēlreiz jautāt, jo Demokrātija ir tautas vara un nevis, eh, ka ir kaut kāda kļūda. Tādēļ vislabāk būtu vēlreiz jautāt tautā ar jautājumu, vai vēlreiz vēlēsimies sarunas ar Eiropas parlamentu komisiju, ar padomi. Un tad es vēlos eh, šeit parlamentam tiešām kaut ko lūgt. Mums nevajadzētu sēdēt eh, tādā augstprātīgā pozīcijā, kā tas ir bijis līdz šim, un viss, kas uzklausīju eh, šeit parlamentā, bija, nu, lai Dievs soda Angliju. Bet tā, diemžēl, ir nepareiza nostāja. Mums ir jāprasa, kas mums vajadzīgs Eiropai, kas ir vajadzīgs Lielbritānijai. Tā ir jāved sarunas, un tad arī dabūs rezultāti. Paldies, nākamais rezultāts - Franakan kungs. Uh, Pirmā lieta, kas jāsaka šai kontekstā, un nav tā, ka es bieži piekrītu deputātam Kelijam, bet šajā gadījumā tā ir, mums ir jāceļās pret to, ko teica Falsteri, ka nekad īrijā nav bijusi uh, šāda strikta robeža. Es nezinu, es dzīvoju tur tajā laikā, kad tā tas bija. Varbūt, ka viņi to nepiedzīvoja, jo viņi bija tik uh, ietekmīgi, ka viņi varēja tā tikt pāri, bet šī robeža tur bija. Un tagad ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir vajadzīgs pagarinājums 50. pantam. Un šai gadījumā Eh, jo citā gadījumā mēs vienkārši dodamies uz pilnu sagrāvi. Ja tas tā nebūs, tad Eiropas Savienībai jāspēj skaidri un gaiši pateikt, kā tad tā palīdzēs īrijas ekonomikai un it īpaši mūsu lauksaimniecības kopienai šādā gadījumā. Uh, Gonzales Ponsa kungu dzirdēju, viņš teica, lūk, tā nesot Eiropas problēma, es nezinu, tad taču ir tādi, kas saka, ka varbūt to neizraisīja Eiropa, un tas ir spēcīgs arguments, bet to varam teikt, cik gribam, bet tāpat laikā mūsu problēma tā tomēr būs, jo mēs īrijas republikā taču esam ES locekļi, mēs esam ES dalībvalsts, un tas šāda veida izstāšanās radīs milzīgas problēmas mums, tāpēc tagad apgalvot, ka tā nav Eiropas problēma, ir vienkārši nepareizi. Šī attieksme ir jāmaina, un Barņē kungam eh, jāsaka, lūk, es sākotnēji biju nobažījies par to, ko jūs tur darīsiet, bet jāsaka, visu cieņu jums ir izdevies to izdarīt, jūs saglabājāt augstasinīgs visa šī procesa laikā. Priekšādātāja runātāju pārtrauc un dod tālāk vārdu Gunaram Hokmarkam, lūdzu. Priekšādātāja. Pirmām kārtām runājot par mūsu UKIP kolēģiem. Cik tālu man tas saprotams, tad viņiem nav Vestminsterā nevienas deputāta vietas nevienas vietas parlamentā, nevienas vēlēta pārstāvja vietas uh, eh, Vesminsterā, un viņiem līdz ar to nav teikšanas, kā rīkoties ar Lielbritānijas nākotni. Think... Un domāju, ka tas ir jāpaturprātā. Bet Faradž kungs un jums un visiem citiem var teikt, lūko, jums vajadzētu būt pateicīgiem Eiropas Savienībai, jo bez Eiropas Savienībai jums vispār nebūtu bijis nekāda parlamentā pārstāvība nekur. Otrām kārtām, kas attiecas uz mūsu brītu draugiem un tiem, kas šos jautājumus Vesmesterē risina, ja viņi vēlas šādu pagarinājumu, ja viņiem ir vajadzīgs pārdoma laiks, ja viņi vēlas atgriezties atkal Eiropas Savienībā, tad var jums to teikt, ka jūs esat laipni gaidīti. Un visbeidzot, Grapīnī kundze doamnă președintă domnule comisar dragi kolēģi jau spus foarte. komisāra kungs priekšsēdētājas kundze darbie kolēģi ļoti daudz kas tika teikts šeit šis ir ļoti nozīmīgs jautājums par kuru runājam. Mēs redzam, ka vairākums Eiropas parlamentā vēlas, lai apvienotā karaliste paliktu ar mums. Es sveicu mūsu sarunu vedēju, viņš izdarīja visu, ko varēja. Taču problēma nav mūsu pusē, bet Lielbritānijas pusē. Esmu norūpējusies par pilsoņu mūsu pilsoņu nākotni, kas dzīvo Lielbritānijā, un tāpat arī par Britu pilsoņu nākotni Eiropas Savienībā un a, tirdzniecības attiecībām. Es personīgi domāju, ka mums jāturpina vest sarunas, bet a, Lielbritānijā iedzīvotāju vairākums vēlas palikt Eiropas Savienībā, Londonā viesojas un visi, ar ko runāju, vēlas palikt ES. Taču politika maldīgi informē uh, pilsoņi, un arī parlamentā šeit esmu dzirdējusi tādu vēsti, ka, ja Lielbritānija izstātos tos no ES, uh, tad uh, būtu problēmas ar uh, maksājumiem Britu uh, uh, pensionāriem. Kolēģi, paldies, līdz ar to mi brīvā mikrofona procedūra beigšies, dos vārdu komisāram Tīmermans kungam, lūdzu. Kolēģi, bez Britu tādas pretoties spēju šajā vistumšajā stundā, stumšākajā stundā, es domāju, ka mēs vispār šeit neatrastos. Mana valsts ir milzīgi pateicīga Britu karavīriem, kas izkāpa mūsu krastos. Mum, un ir milzīga nesaraujama saikne starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību. Un vienalga, vai Lielbritānija ir Eiropas Savienības sastāvā vai nē, tā būs daļa no Eiropas. Un tādā veidā mēs definēsim mūsu kopējo nākotni. Un tāpēc man ir ārkārtīgi sāpīgi redzēt e, Lielbritāniju tik sašķeltu šobrīd. Šo šķelšanos radījis Brexit, un tas ir paralizējis Britu sabiedrību. Un es vienmēr, vienmēr būšu pateicīgs ne tikai par brīvību, ko viņš mums pas, pa, spēja sasniegt, bet arī par visiem tiem britu skolotājiem, kas mani kā eh, vēl skolā mācīja mīlēt viņu literatūru, mākslu, iemācīja man angļu valodu. Un tas nekad nemainīsies, lai kas arī nenotiktu. Bet vienu lietu vēlos pateikt skaidri reaģējot uz to, ko šodien šeit dzirdēju, piemēram, no Kamala kunga un no Farāģa kunga. Es neesmu komisijā sast, sastapies ar Barņē kungu, nedzī Barņē no Barņē kungu puses un no 27 dalību valstu puses ar tādu attieksmi, ka kāds vēlētos sodīt Lielbritāniju. Nekad šādu attieksmi neesmu sastapis. Sarunu gaitā piedzīvojām attieksmi no visām galvaspilsētām tādā veidā, ka tās izrādīja pēc iespējas vēlmi, pēc iespējas mazāk kaitēt eh, šī procesa ietek, radīt pēc iespējas mazāk kaitējumu. Bet, nu, protams, ka mēs nedrīkstam ļauties ilūzijam, ka Brexit nenesīs kaitējumu. Brexit nodarīs kaitējumu Lielbritānijai, Eiropas Savienībai, un mūsu kopīgā atbildība ir šo kaitējumu pēc iespējas samazināt, ierobežot. Kas notiks turpmākajās nedēļās, mēnešos un varbūt pat gados? Nu, tas ir atkarīgs no britu iedzīvotājiem. Nu, pirmām kārtām šai gadījumā no apakšpalātes, eh, kur notiks tālākās diskusijas un mums būs jāspēlē ar tām kārtīm, kas mums tiks iedalītas, ko mums iedalīs Lielbritānija šajā gadījumā, lai ko arī nedomājam par šo to visu. Un to es nekad neesmu slēpis. Protams, ka es gribētu, lai Lielbritānija paliek Eiropas Savienībā, bet tas nebūs mūsu ziņā, tas ir britu iedzīvotāju un politiķu ziņā pieņemt šo lēmumu. Bet vienu vēlamies tāpat laikā skaidri pateikt. Kamala kungs runāja par iekšējo tirgu un citiem ES elementiem. Nu, nevar godīgi teikt tā, ka, lūk, es izstāšos no Eiropas Savienības, bet līdzi paņemšu visu, kas man no tās patīk, neskatoties uz to, ko tas nodara Eiropas Savienībai. Es domāju, arī mums, kā Eiropas politiķiem, ir savs pienākums, kā dalībvalstīm, kā iestādēm ir pienākums šos būtiskos elementus aizstāvēt, aizsargāt. Un tie ir elementi, kas nozīmē būšanu daļā, būšanu daļai no ES. Tas ietver visas šīs četras pārvietošanās brīvības, tas ietver tiesības uz vienējo viet, iekšējo tirgu. Un tas nevar nekādā gadījumā tikt kaut kādā veidā apdraudēts, un te nevaram iziet uz kompromisu. Kas mani pārsteidz ir tas, ka Farāģis kungs šeit lūk sapņo par šo milzu neatkarību un viņš līdz ar to pilnībā ignorēja šo nozīme, kas ir lielās piekdienas vienošanās tekstam Eiropā. Ir pilnīgi skaidrs Eiropas komisijai, piemēram, ka mums ir kolektīva atbildība kā Eiropiešiem pārliecināties, ka miers tiek saglabāts īrijas salā. That... Un šī miera saglabāšanas nolūkos, saskaņā ar mūsu domām, ir ārkārtīgi svarīgi panākt to, lai nebūtu striktas robežas īrijā. Un tāpēc mums ir vajadzīgs šis backstop mehānisms. Arī par to nevaram iziet ne uz kādiem kompromisiem. Ir vienkārši apstulbinoši. Nu, no vienas puses, protams, lieliski, ka ir tāds Eiropas solidaritātes līmenis, ko neviens šajās 27 dalībvalstīs nevēlas pārkāpt faktu un nevēlas, tā teikt, eh, nodarīt pāri īrijai, bet ir tiešām vienkārši apstulbinoši, ka Vestminsterā ir tik daudz cilvēku, kas nesaprot, cik ļoti vērtīgi un vajadzīgi ir šīs lielās piekdienas vienošanās, un sava kaut kāda absurda sapņa dēļ ir gatavi likt uz spēles mieru īrijā. Nu, es nemaz šeit pat nesāku runāt par darba vietām, kas tiks zaudēts, par investīciju iestādes iespējām, kas ies zudumā. Nu, godīgi sakot, šai kampaņā ja būtu bijis godīgums šai kampaņā, gatavoties Brexit referendumam, ja viņi no sākta galva būtu teikuši, ka mēs vēlamies tik ļoti šo, ka mums ir vienalga, vai jūs zaudēsiet darbu, ka investīcijas ies zudumā, vienalga, ka būs pilnīgs haoss ar veselības aprūpas sistēmu, un mums ir pilnīgi vienalga, kas notiks uz ceļiem, visu citu, mēs vienalga vēlamies iet uz to. Nu, tas tā būtu bijis godīga attieksme Brexit kampaņas laikā no tiem, kas iestājās par Brexit. Nu, jebkurā gadījumā tagad nogadīsim uz lēmumiem no Vesmīnas Vestminsters, no Lielbritānijas. Mēs turpināsim izturēties godīgi, atvērti, mēs godīgi izturēsimies pret šo savu vēlmi nodarīt pēc iespējas mazāku kaitējumu, neatkarīgi no tā, kādas kārtas mums iedalīs šis process. Kamala, konces, eh, Kamala kungs eh, citēja šo dziesmu par eh, Hotel Californiju. Nu, es atgriezīšos pie Rolling Stones dziesmas. Nevar vienmēr dabūt to, ko vēlties, bet ja jūs cenšaties, tad reizēm tas tomēr izdodas. Um, thank you. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Nu, varbūt, ka mēs varētu šeit parlamentu pat sākt šīs dziesmas dziedāt, nebūtu varbūt tāda, nu, jautrāka atmosfēra. Un visbeidzot došu vārdu tagad padomas pārstāvēji Čiotas kundzei. Uh, paldies, priekšstādājs kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi. Mums, protams, jācer, ka parlamentārais process apvienotajā karalistē novedīs pie tādas situācijas, ka būs sakārtota izstāšanās. Mēs atbalstīsim šo procesu cik tālu vien iespējams. Ja šis pozitīvais scenārijs īstenosies, tad mums jāsaprot, ka sasniegtā vienošanās. Uh, kas tika sasniegt 25. novembrī, bija tikai solis garā procesā, un mēs pēc izstāšanās līguma implementāciju cieši uzraudzīsim un raudzīsimies, lai tas notika pilsoņu un uzņēmumu labā, kā arī vedīsim sarunas par nākotnes attiecībām. Mēs rēķināmies ar jūsu sadarbību visās šī procesa uh, visos šīs procesa līmeņos un uh, vēlos pateiktos par uzmanību. Priekšsēdētāji, paldies! Diskusijas ir uh, pabeigtas. Kolēģi, buenos dias! Labdien! Godētais eh, Spānijas premjerministra kungs, paldies par, par to, ka esat atbildējis uz Eiropas parlamenta ielūgumu. Esat ieradies šeit, lai runātu ar mums, ar deputātiem, par Spānijas nostāju Eiropas jautājumos. Šodien politiski ir ļoti svarīga diena jo mēs runājam par Brexit problēmu bet arī mums ir ļoti svarīgi runāt par uh, jautājumiem, kas ir vissvarīgākie Eiropā - imigrācijas jautājumi. Piemēram, Eiropas parlaments ir balsojis par Dublīnas reformu. Mēs uh, lūdzām padomēji, dalību valstīm atbalstīt mūsu priekšlikumu, lai tādējādi varētu noslēgt ļoti garās debates par bēgļiem un par bēgļu izmitināšanu. Tad ir arī, protams, budžeta jautājums. Eiropas parlaments šeit prasa lielākas investīcijas no um, 0,1 līdz 0,3%. Uzskatām, ka mēs varam arī vēl palielināt līdzekļus, neprasot vairāk tos no dalību valstīm, bet izmantojot gan pašu resursus. Lūk, Šīs ir atvērtas debates, tad ir arī priekšlikums no Eiropas parlamenta šai sakarā, ir priekšlikums par investīcijām. Mums ir arī ļoti svarīgi aizstāvēt Eiropas parlamenta nostāju, jo mēs esam Eiropas demokrātijas sirds. Šeit arī esam atzīmējuši 40. Spānijas konstitūcijas gada dienu. Arī šeit Eiropas parlamentā ir īpaša izstāde, kas ir atvēlēta šai jautā šim, uh, šai gada dienai. Un tad arī vēlos pateikties arī. Jo, uh, tām, ka šeit ir arī Borel kungs, kas ir Spānijas ārlietu ministrs, un arī viņš savulaik ir arī vadījis Eiropas parlamentu. Gudētais premjerministra kungs, paldies par to, ka esat ieradies, un tagad vārds ir jums. Señor Eh, godētais Eiropas parlamenta uh, priekšsēdētāji, godētais Eiropas komisijas pirmais vicepriekšsēdētāji, godētais komisāra kungs, dāmas kungi deputāti. Šis tik tiešām ir ārkārtīgi liels gods vērsties pie jums visiem, lai es varētu jums sniegt eh, Spānijas eh, skatījumu par ļoti interesantajām debatēm par Eiropas Savienības nākotni, un es to saku ar lielu pārliecību. Un arī ņemot vērā manas dzīves pieredzi, 1985. gadā, kad tika parakstīts Spānijas iestāšanās akts eh, toreiz Eiropas ekonomiskajā kopienā, man bija tikai 13 gadi, un par spīti pagājušam laikam es ļoti skaidri atceros šo dienu. Es atceros arī, cik cik uh, emocionāli bija šī diena arī tiem, kuri desmitiem gadu laikā uh, cieta uh, no demokrātijas un brīvības trūkuma Spānijā. Es arī atceros savu vecāku, arī visu iepriekšējo paaudžu emocijas tajā dienā, kuri mm, ļoti ilgi bija ilgojušies pēc eh, brīvības un taisnīguma. Tas brīdis bija ļoti svarīgs Spānijai vairāk iemeslu dēļ, ka būs garantija par to, ka nebūs atgriešanās pagātnē un ka visbeidzot ar vēsturi esam noslēguši mieru un ka visbeidzot vairs neviens nekad neapšaubīs un neiznīcinās demokrātiju mūsu valstī. This. Kopš tā laika arī vēlākās Spānijas paudzes, arī mana paudze, uh, redzēja, ka arī iekšējās robežas ir pārvērsušās par vēstures relikvijām. Uh, ka ir palielinājusies solidaritāte, vienmēr respektējot vērtības, kas šodien ir Eiropas vērtības, juridiskā drošība, taisnīguma demokrā, taisnīgums demokrātija, dialogs, iecietība, feminisms, iespēju vienlīdzība, brālība, kopā būšana, e, vide un starp paauģu solidaritāte. Esmu Eiropietis, kaislīgs Eiropietis un esmu lepns par to īpaši jau tagad, kad daži um, izmanto anti-eiropeismu, lai varētu palielināt savu vēlēšanas uh, rezultātus. Paldies prezidenta Jānikungs par iespējami vērsties pie šī parlamenta, kas atrodas. Um, Eiropas sirdī šīs debatas ir ļoti svarīgas, īpaši jau laikā, kad uh, atzīmēsim 40. gada dienu kopš pirmā, pirmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām un Eiropas Savienība um, ir. Uh, galvenokārt um, balstīt uz demokrātiskām vērtībām. Dāmas kungi, deputāti, gribu arī runāt par uh, Brītu parlamentu uh, vēlēšanu rezultātu. Protams, respektēju uh, šo lēmumu, taču arī nožēloju ļoti negatīvo balsojumu pret iestāšanās, izstāšanās līgumu no Eiropas Savienības. Šīs sarunas ilgā pusotru gadu. Uh, Un te pateicos arī Mišelam Barņē par lieliski paveikto darbu, lai varētu nodrošināt 27 dalību valstu vienotību. Kā jau es teicu, šī vienošanās, par kuru sarunas notika pusotru gadu, un uzskatu, ka šis ir labākais iespējamais uh, risinājums, kas vislabāk aizsargā arī apvienotās karalistas intereses un arī Eiropas Savienības dalību valstu intereses, sabiedrība, Eiropas sabiedrības intereses kopumā. Šī vienošanās aizsargā ne tikai pilsoņu tiesības, bet arī aizsargā uh, ekonomisko operātoru intereses. Uh, šī ir vienošanās, kas nodrošina dažādu uh, ļoti svarīgu jautājumu līdzsvaru, ko ir grūti atrisināt, bet mēs te galvenokārt mēģinam organizēt kārtīgu apvienotās karalistas izstāšanās no Eiropas Savienības. Uh, Tad arī esam daudz strādājuši pār, eh, pie tā, kā strādāt tālāk. Mēs kā dalība valsts un kā kopienas institūcijas arī strādājam, lai piemērotu arī savus pasākumus, lai pēc iespējas e, e, vairāk varētu mazināt negatīvo ietekmi, kas varētu rasties no Brexit. Dāmas un kungi deputāti! Uh, Kā vienmēr esmu to arī teicis Spānijā un intervijās, um, Brexit, manuprāt, ir kļūda un tas nodara kaitējumu gan uh, apvienotāju karalistē, gan Eiropai. Neviens te neuzvarēs, visi zaudēs, īpaši jau Brīti, īpaši jau tie, kuriem ir visliela, nepieciešama vislielākais atbalsts no valdības, vismazāk aizsargātākie. Bet, nu, tā ir suverēna, tas ir suverēns lēmums, mēs nevaram to ignorēt, mums tas ir jārespektē. Tad, līdz ar to apvienotāju karalistē jādara visu, lai pēc iespējas ciešāk būtu sadarbība ar Eiropas Savienību. Savienība. Viņiem ir jāpieņem lēmums, taču mūsu principi šeit ir skaidri. Iekšējā tirgus integritāte, četru brīvību un nesadalāmība, kā arī um, e Savienības lēmuma autonomija. Lūk, ņemot vērā šos trīs punktus, mēs vienmēr varēsim vienoties. Dāmas kungi deputāti, vēlējos arī runāt par nepieciešamu mobilizēt Eiropu. Vēlos ar jums runāt par nepieciešamību arī leģitimēt Eiropu iepratim jauniem izaicinājumiem un arī, um, kad runāju par tie, kuri vēl vēlas iznīcināt Eiropu. Jārunā šeit skaidri, šeit iekšā un ārpusē ir tie, kuri vēlas iznīcināt Eiropas Savienību. Es esmu no sociāldemokrātu politiskās saimas vadītājs. Jūs sagaidat, ka es gaid, jūs gaidāt, ka es runāšu par Eiropas so, sociālo Eiropu, kas aizsargā, un es to arī darīšu, jo uzskatu, ka sociālā Eiropa ir pārliecības Eiropa. Bet tieši tādēļ ka ir nepieciešams samierināt Eiropas ideju ar to, ko sagaida pilsoņi, tad uh, jautājums ir par to, kas ir manas uzrunas uh, galvenā ideja. Un, protams, šī ideja ir daudz plašāka, bet var arī, precizē, uh, var arī to precizēt, proti. Šajā brīdī, lai Eiropu varētu aizsargāt, ir svarīgi aizsargāt arī pašu Eiropu. Ir jāizveidot taisnīgu Eiropu, kas aizsargā mazāk aizsargātos un ir nepieciešams Arī atbalstīt iespēju Eiropu jauniešiem un arī atā, arī atbalstīt pensionārus, kuri nevienmēr ir vairāk kā 60 uh, gadu veci, bet jāatbalsta arī bezdarbnieki, kuri ir uh, ļoti jauni. Uh, Ir jāatbalsta arī industriālais tīkls un jāsamazina nestabilā situācija katrā no dalībvalsts darba tirgiem. Aizsargāt Eiropu nozīmē arī iestāties par mūsu pilsoņiem lai eiro būtu arī starptautisks spēlētājs, kas var aizsargāt savus ideālus un vērtības, jāaizsargā Eiropu. Uh, Un tas nozīmē arī, ka mums ir jāievēro Pārīs vienošanās un arī jāsasniedz uh, tur noteiktie principi, uh, jāmazina klimata izmaiņas, jāizveido arī ekonomiskā monetārā savienība. Nu, lūk, tādējādi mēs varam arī. Uh, nodrošināt uh, labklājības Eiropu, kas arī noslēgs ekonomiskās monetārās savienības arhitektūru. Tikai tādā veidā mēs varēsim atbildēt uz izaicinājumiem, kas būs aktuāli nākamajā desmitgadu laikā. Nu, lūk, līdz ar to ir jābūt izšķirīgiem. Eiropas uh, naidniekiem, es saku, mūsu pārliecība un apņēmība uh, uzvarēs autoritārismu, lai cik arī um, būtu dažu retorika ļoti strikta. Lai arī cik apšaubāms būtu viņu meli un metodis, ir šis pienācis brīdis apliecināt mūsu apņēmību aizstāvēt mūsu kopīgo projektu Eiropu. Jo tagad mēs runājām par īstu cīņu ideju laukā un arī. Tas notiek noteikti arī katras valsts parlamentā. Mēs nevaram uh, bremzēt progresu. Mēs zinām, ka uh, nākotni nevaram celt, sparot soļus atpakaļ, un te mēs nevaram arī piekāpties uh, Eiropas modeļa aizstāvībā. Eiropas projekts nozīmē visu iesaisti, ne tikai dalību valstis, ne tikai Eiropas parlaments, tas nav tik, tie nav tikai nacionālajie parlamenti, pilsoniskā sabiedrība, nē, te ir ja mēs aizsargājam visus pilsoņus, aizsargājam Eiropu. Un tie, kuri runā par to, ka ir nepieciešams noslēgties arī šajā parlamentā, tādi ir. Es saku, ka Eiropa nav apdraudējums mūsu valstu, valodu, kultūru lielai daudzveidībai. Eiropa tieši uh, veicina identitāšu daudzveidību un nevis uh, to samazināšanu. Arī tāds ir Spānijā. Eiropas Savienība nav tikai geogrāfisks termins. Eiropa ir vērtību kopiena. Eh, Francijas revolūcijas eh, vērtības brīvība, vienlīdzība, brālība, kas ir tik svarīgi. Īpaši jau brālība. Tās ir vērtības, kas ir raksturo atvērtas, optimistiski noskaņotas sabiedrības, kas inovē rada, jo raugās uz nākotni kā uz iespēju, nevis kā uz apdraudējumu sabiedrības, kas sasaistā konkurēt spēju ar uh, sociālām tiesībām. Tas mūs definē kā um, Eiropiešus, jo tas ir mūsu sociālais labklājības modelis. Uh, Tas arī mūs apvienoja, lai mēs sasniegtu 2030. gada ilgspējīgās attīstības uh, mērķus, kā arī, lai mēs varētu izveidot sociālo globālo uh, līgumu. Dāmas kungi deputāti, protams, kā mēs arī redzam, ka iepretim globalizācijai sabiedrības ir vīlušās, un to mēs redzam mūsu pilsētās cilvēki iet ielās un protestā, protestē. Uh, lab, Ekstrēmisti apliecina pretējo, taču globalizācijas rezultātā ir samazināta nevienlīdzība un palielināta uh, turība, taču tas uh, mūsu sabiedrībās arī ir palielinājis nevienlīdzību un netaisnīgumu. Tad runājot arī par Uh, antieiropeistiskiem vēstījumiem. Tas ir to, uh, šo nevienlīdzību tikai veicinājis, un tā ir katastrofa, un mums uh, pret to ir jācīnās. Gēta teica, kā tēviem saviem bērniem ir jāsniedz saknes un spārni. Uh, saknes un spārni. Līdzīgi arī Eiropas Savienībā ir jāpiedāvā saviem pilsoņiem saknes, proti viņi ir jānodrošina aizsardzība un jāsniedz arī spārni, lai būtu arī mums spēks un iespēja izmantot iespējas globalizētā pasaulē. Dāmas kungi deputāti, uh, Eh, mainās laikmets pašlaik. 26. maijā Eiropā sāksies jauns politiskais cikls, un tad prioritātēm galvenokārt ir jākoncentrējas uz globalizācijas pārvaldību, lai nodrošinātu Eiropas sociālo modeli. Mums ir jāstiprina Eiropas ekonomiskās monetārās savienības eh, pamāti, papildinot to ar nepieciešamo politisko, sociālo un arī gribētu teikt vides savienību